The es pieņemu, ka paziņojums, kas tika nolasīts par sodu beikungam, atbilst. Atbilst uh, eh, tām, kas tika noskaidrots. Un tagad pārējiem pie balsošanas.